transporta preču pārvadāšanu pa zemes, sauszemes ceļiem. 15. decembra sēžu protokols, tāpat arī 16. un 17. janvāra protokoli, kā arī 15. decembrī pieņemtie dokumentu teksti ir pieejami. Vai jums ir kāds, kādi iebildumi attiecībā uz protokoliem? Ja iebildumu nav, tad tie tiek uzskatīti par pieņētiem. Un tagad mēs nonākam atpakaļ pie darba kārtības. Jums ir izdalīts, izdalīta, jums ir izdalīta, izdar, izdalīta darba kārtības projekts, un ja nav nekāda iebilduma pret šo te darba kārtību, tad tā tiek uzskatīta par pieņemtu. Un tagad mēs nonākam pie balsošanas, bet pirms mēs balsošanas.